Ar to mēs esam pabeiguši sanāksmi. Protokols tiks nākamā sanāksmes eh, sākumā eh, tiks iesniegts eh, apstiprināšanai, ja nav iebildumu. Tad šodien sanāksmē pieņemtās rezolūcijas un uh, mēs nosūtīsim person... Uh, kolēģi Sodī, jūs gribat var izteikties? Oui, Jā, priekšādātāji. Es gribu izteikties pamatojoties uz reglamenta pāntu, aizmirstu gan kur, kur konkrēti, bet tur teikts, ka mums Eiropas Savienībai ir jāpieņem valstu un valdību vadītāji un prezidenti šeit zālē nesen šeit pieņēmām Peresu, Izraels prezidentu, arī Tunisijas premjeras bija šeit bet Eiropas Savienības himna netika nospēlēta tā, kā tam vajadzētu būt. Uz to gribēju norādīt. Odī. Odī kungs, jūs eh, nezināt, kurš pants tas ir reglamentā. Mēs to pārbaudīsim, vai tas ir mainīts. Neesmu dzirdējis nekāds iebildums. Mēs varam tātad protokolu nosūtīt eh, Eiropas parlamentā eh, plenārsēžu sanāksme tiek pārtraukta. Vēlu jums eh, labas nedēļas beigas un labu mājapceļu. Sanāksme ir slēgta.